Pan przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem. Dāmas un kungi, sāksim debates. Un pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debates Eiropas ārējās darbības dienests. Mums ir jāizskata divi ziņojumi.